jautājumiem. Colleagues, I, I would like you to. Lūdzu, dot mums iespēju ķerties pie balsu skaidrojumiem. Leave the room if possible quietly. Lūdzu, atstājiet zāli bez sarunām. And orderly. Nous, ça se Începem, trecem la explicațiile votului. Pārējām pie balsu skaidrojumiem. Sākumā Atgādinu kolēģiem, kā ik viens balss skaidrojums var tikt iesniegts arī rakstveidā. Mums ir vismaz uh, 50 kolēģi, kuri vēlas izteikties. Pe care l-avem la dispozīcija. Tāpēc lūdzu ievērojiet atvērto laiku. Pirmais izteiksies deputāts Pospišils uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Attiecībā uz ēzvanu vēlos skaidri paust, ka es nevarēju nobalsot, jo mana balsošanas karte nedarbojās. Es izdarīšu šo pienākumu vēlāk. Es būtu balsojis pret Alde vārdā pat, ja es atbalstu e zvanu, bet, diemžēl, es nevarēju nobalsot, jo mana karte nedarbojās. Paldies! Nākošais runātājs Biljana Borzāna. Doamna Borza Biljana. Biljana Borzāna, vai viņas nav klāt? Tādā gadījumā Markus Stīpers, lūdzu. Doamna Mlina Rangelica, un minut. Linārs kundze, es uh, iesniedzu ar citiem deputātiem grozījumu šim ziņojumam un par to nobalsoju. Mums ir jāstiprina drošība, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam pieļaut, ka par to maksājam ar ar vien lielāku brīvības ierobežojumu. Tagad, uh, tāpat kā cīņā pret terorismu arī šajā ekol uh, sistēmā ir uh, šāda, pastāv šādas briesmas. Tādēļ balsoju pret to, kā citi Eh, liberāļi. Protams, ir svarīgi sniegt palīdzību avārijā cietušiem autovadītājiem, bet man ir uh, bažas par to, ka ieviešot šādu sistēmu, mūs pastāvīgi uzraudzīs un izsekos un mūsu pe eh, personiskā brīvība tiks ierobežota. Un, uh, Un pat uh, gulošs tīģeris arī ir tīģeris. Kādēļ mēs pilsoņiem nevarētu piešķirt iespēju izvēlēties, vai viņi vēlu šo sistēmu ieslēgt vai nē? Paldies! Domnul Piculā, Tonina, un minūt. Paldies, Piculs kungam vārds. Gotovo 30 tisuća ljudi svake godine Gandrīz vai 30 tūkstoši cilvēku zaudē savas dzīvības uz Eiropas ceļiem. Un uh, ievainoto skaits ir vēl lielāks. Tie ir šokējoši cipari, un mums ir nekavējoties jārīkojas. E-call ir atbilstoša reakcija un var palīdzēt mazināt šos uh, traģiskos rādītājus, jo šīs sistēmas ietvaros automātiski tiks uh, sūtīts trauksmes signāls to vietā, kas paši to nespēja darīt. Katra ietaupīta minūte uzlabo iespējas izglābt tos, kas ir cietuši negadījumos. Man ir prieks, ka šajā priekšlikumā ir iekļauti arī datu aizsardzības principi, tehniskie priekšlikumi tik tiešām ir ļoti labi, un mums ir pietiekami daudz laika ieviest uh, e-call sistēmu, tāpēc es to pilnībā atbalstu un gribu sveikt uh, referentu, kas ir strādājis pie šī priekšlikuma jau divu sasaukumu laikā. Domāju, ka tik tiešām ir pienācis laiks ieviest vienotu ārkārtas eh, reakcijas sistēmu, kas var ietaupīt, izglābt vairāk kā 2000 dzīvības eh, gadā, un to vajadzētu ieviest. Paldies, eh, Neko kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt referenti tika panākt labi rezultāti balsojumā, Eiropas komisijai vajadzētu nodrošināt, lai cilvēki ir labi informēti par e-call un lai to varētu mm, iestrādāt mm, automobīļos jau pirms 2018. gada. Eiropas Savienībā tik tiešām ir tāds liels satraukums, mm, ir jārūpējas par pilsoņu drošību, tāpēc Eiropas komisijai jāstrādā un steidzam jāievieš pasākumus, lai varētu īstenot e-call sistēmu. Šim dienestam ir jābūt brīvi un viegli pieejamam, pie, pieejamam visiem Eiropas Savienības pilsoņiem pēc iespējas ātrāk. Vairāk kā 25 tūkstoši cilvēki iet bojā uz ceļiem Eiropas Savienībā katru gadu. Vai mums tik tiešām vajadzētu nogaidīt vēl pāris gadus, lai padarītu šo sistēmu obligātu? Pat eh, vēl viena izglābta dzīvība ir eh, tā vērta. Paldies! Tālāk Marijas kungs, paldies. Neviens eh, nenoliedz eh, e-call sistēmas eh, vērtīgumu, jo tā palīdzēs glābt dzīvības dažādās nelaimes situācijās. Tomēr tas nedod pilnīgas garantijas. Ja mēs runājam par personas datu ja, aspektu, jo e-call būs uh, obligāts uh, visiem transporta līdzekļiem, un tas turpinās funkcionēt neatkarīgi no vadītāja gribas. Un trešām kārtām ir jautājums arī par um, datu privātumu. Un personas dati tiks uzglabāti konkrētās situācijās noteikti laika periodu, pie tam kārtām šie dati arī būs privāta aģentūra rīcībā, tāpēc e-call sistēmu varētu labi izmantot, tā teikt, lielā brāļa vārdā, kurš cenšas kontrolēt mūsu privātumu. Paldies! Saka priekšsēdētājs Polčaka kungs nākošais uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Savas runas sākumā es gribētu sveikt eh, referentu un gribu norādīt, ka nevarēju nobalsot par grozījumu, jo mana karte nedarbojās. Un eh, es to nezināju pirms eh, gribēju izteikt šo balsojumu skaidrojumu. Gribēju teikt, ka kaut gan atbalsta sistēma, man ir zināmas bažas. Daudz kas jau ir teikts par datu eh, aizsardzību un datu uzglabāšanas prasībām un procesiem. Neatkarīgi no šīs tātad gulošās sistēmas principa, gribu teikt, ka jebkura sistēma, kas uzglabā datus konkrētu laika periodu, to var ļaunprātīgi izmantot un uh, tehnoloģija progress ir ļoti ātrs, tā ka dažkārt mēs nevaram paredzēt, uh, kur un kādā veidā sistēma varētu ļaunprātīgi izmantot. Tā ka es gribētu, lai būtu tāda sistēma, kas uh, var tikt automātiski izslēgta. Tātad, lai pastāvētu šāda iespēja, jo datu aizsardzību uh, arī ir personīgas izvēles jautājums. Paldies, Harkins kundze nākošā. Es atbalstīju uh, Alda grozījumu par e-call transporta līdzekļiem un sistēmu. Es domāju, ka šeit mēs cenšamies līdzsvarot individuālās tiesības un iegumu sabiedrībai, aizsargāt nepieciešams personas datus, bet jāatzīst, ka datu kopīga izmantošana, eh, ja pareizi izmantota, var glābt dzīvības, mazināt uh, uh, ievainojums un ietaupīt līdzekļus, bet šai kontekstā es eh, atbalstu pras, grozījumu, kurš prasa, lai ražotāji nodrošina, ka e-call lietotāji var dezaktivizēt eh, e-call sistēmu, arī manuāli to izdarīt savā automašīnā. Es domāju, ka ir jānodrošina līdzsvars starp eh, tiesībām uz privātumu un iespēju glābt dzīvības. Es atzīstu, ka zināmi priekšnosacījumi tiek īstenot, ka, piemēram, nebūs izsakojamība teiksim, lai e-call aprīkotu transporta līdzekļu varētu izsakot pirms šāda trauksmes signēra un arī par eh, datu dzēšanu no sistēmas un arī tas, ka datu vākšana eh, ārkārtas palīdzības centros netiks nodot trešajām pusēm bez eh, personas piekrišanas un es domāju, ka mēs te nodrošināsim arī savu lomu, lai nodrošinātu šo aizsardzību. Paldies, priekšsēdētājs. Jārkungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī ir laba diena Eiropas Savienības pilsoņu drošībai ar e kol sistēmu. Mēs turpinām to darbu, kas tika uzsākts ieviešot vienotu uh, palīdzības telefona numuru. Un uh, tagad šī sistēma ir jā ievieš. Un, protams, uh, uh, ir diskutējams jautājums par to, vai ir jāpieļauj šis, uh, šīs sistēmas ieslēgšana un atslēgšana pēc lietotāja vēlmes. Es to neatbalstu un atbalstu pašreizējo lēmumu. Tagad vārds Kelī kungam. Vienu minūtu. Paldies priekšsēdētā. Es balsoju kopā ar savu grupu par šiem ieteikumiem, un es tos pozitīvi vērtēju. Protams, ļoti daudz, kas notiek uz Eiropas ceļiem. 20 miljoni cilvēku ir gājuši bojā, vairāk kā miljons cietušo, un tas maksā vairāk. Miljard, tas izmaksā miljārdiem eiro katru gadu. Tie ir šokējoši cipari, pat tikai manā valstī vien. Uh, uz ceļiem iet bojā cilvēku, un mums ir eh, jāsamazina šos ciparus, šos rādītājus. Absolūti nav nekādu jautājumu šaubu, ka e-call sistēma palīdzēs to darīt. Eh, tiek uzskatīts, ka piekļuve eh, avārijas vietā noteikti būs pa 40% ātrāk, izmantojot e-call sistēmu, nekā tas ir tagad, un tas ļoti palīdzēs problēmas risināšanā. Paldies! Koškungs, viena minūte. Godātā Senālovas kundze, mēs esam lielāko daļu uh, ceļā nogājuši kopā, un šī sistēma ir, var teikt, mūsu kopīgais bērns. Un uh, es ļoti labi, ka mēs nepiekāpāmies uh, līdztekus telefonam 112, tagad visā Eiropā tiks izmantot arī e-call sistēma un nodrošinās augstāku aizsardzības līmeni. To vajadzētu attiecināt arī uz motocikliem, autobusiem un citiem transporta līdzekļiem. Sat, ceļu satiksmes negadījumos ir daudz cietušo un bojā gājušo, un tagad viņiem varēs palīdzēt ekosistēma. Pospišil. Paldies. Pospišil kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es eh, biju par eh, degvielas eh, kvalitātes direktīvu un atjaunīgo energoavotu direktīvu, jo es uzskatu, ka, un arī domāju, ka šīs debats pierādīja to, ka nākotnes vārdā mums nepieciešams vairāk atbalstīt biodegvielas un jāsamazina atbalsts tiem degvielu veidiem, kurus ir tik grūti izgatavot, kā ekonomiskais ieguvums un bioloģiskais ieguvums ir apšaubāms. Man ir prieks, ka Eiropas podlīt. Savienība pārskata savu politiku šajā virzienā, tas ir ļoti pozitīvs signāls. Tāpat gribu piebilst, ka mums līdzīgas e, debats notiek arī Čehijas parlamentā šobrīd. Mēs runājam par to, kā vislabāk atbalstīt atjaunīgos uh, energoavotus. Un uh, man ir žēl, ka Čehijas republikā šis sektors netiek uh, uztverts tādā pašā veidā kā šeit. Es ceru, ka šīs dienas diskusija būs laba, labs paraugs Čehijas valdībai ķerties pie jauniem energoveidiem, nevis vecām enerģijām, kas ienes naudu politiķu kabatās. Paldies, priekšsēdētājs. Dārgie kolēģi, komisija grib pieņemt tehnokrāta direktīvu, ko motivē e, ideoloģija, ņemot vērā bioloģiskās degvielas krīzes Dienvidaustrumāzijā. Mūsu draugi ekologi gribēja e, izmantot jebkuru kultūru, kas ir paredzēta e, kas auga Eiropā, bet viņi nav sapratuši to, ka nav nepieciešams izcirst mežus, lai kultivētu šīs zemes. Un vēlreiz viņi ir parādījuši, ka to, ka komisijai uh, pārskatīt prasības uh, virzienā uz leju un Mums tādā veidā būtu izd ir izdevies saglabāt uh, desmitiem tūkstošu vietas. Saglabājot pirmās paudzes bioku uh, eh, degvielas kultūras, mēs varētu saglabāt prasmes, kas palīdzētu virzīties uz advancētākām bioloģiskām degvielām. Un minūte. Paldies, Palčakungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par šo balsojumu, lai grozītu sākotnējo direktīvu 2009 eh, no 8, es domāju, ka šis balsojums tik tiešām bija sarežģīts. Tas ir pirmais atzinums. Otrām kārtām neatbalstu to, ka jāražo biodegvielas, kuras varētu marķēt kā uh, konvencionālās, tātad pirmās pauzes degvielas, kuras ļoti būtiski ietekmē, piemēram, zemes izmantojumu, un es personīgi nedomāju, ka mēs esam atklājuši visas šīs iespējamās ietekmes, bet gal galā pieņēma lēmumu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas atkāpjas no sākotnējā mēķa, un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Mm, tajā ziņā, kā mēs izmantojam zemi un kā tas ietekmēs nākotnes paaudzes. Gribētu brīdināt pret jebkādiem tādiem nākotnes centieniem un ambicioziem mērķiem, kas bez jebkāda kritiska izvērtējuma lēmja par zemes pielietojumu, neņemot vērā nākošās paaudzes. Paldies, Harkins kundze, vienu minūti. Paldies, es atbalstīju galīgo vienošanos par degvielas kvalitātes uh, direktīvu un atjaunīgiem energoresursiem, bet tas viss ir tālu no ideāla. Joprojām nepieciešams progress. Šai vienošanā es domāju, ka mēs risinam negatīvo ietekmi no Eiropas Savienības atbalsta politikas biodegvielām, un mēs tāpat cenšamies nodrošināt, lai Eh, publiski subsidētas biodegvielas tik tiešām ietaupītu siltumnīca efekta gāžu izmešas, un mēs tāpat veicinam arī advancētu biodegvielu attīstību. Eiropas parlaments nav sasniedzis daudz no saviem mērķiem, tomēr kompromiss, domāju, nodrošinās uh, to, ka um, būs 7% rādītājs sasniegts uh, um, biodegvielām un zemes uh, izmantojuma faktori arī tiks ņemti vērā šai sakarībā un savā pārskatā komisija uh, iekļaus arī zemes izmantojama emisiju faktors, nosakot maksimālos emisiju apjoms biodegvielām un tā tālāk energointensīvi augi, kultūras arī tiks iekļauts šajā 7% slieksnī. Priekšlikums, kā es teicu, nav tik ambiciozs, bet tas ir tomēr labs solis. Paldies, saka priekšsādātājs. Jārkungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Šo pēdējos gados biodegvielu ļoti eh, kritizēja, tīpaši par tādēļ, ka tie, tās nevar tikt uh, uh, ražotas ilgtspējīgi, un tādēļ ir panākts kompromiss uh, attiecībā uz biodegvielu, nosakot 7% īpatsvaru, domājot par uh, emisiju um, uh, mērķiem un paredzot arī otrās un trešās paudzes biodegvielu izmantošanu. Ir arī svarīgi domāt par to, kā tiek ņemta vērā zemes izlietojums un Tāpat ir jādomā par to, kas notiks attiecību pēc 2020. gada, lai garantētu investīcijas un uh, industrijas attīstību. Tagad vārds Petirs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau norādīju. Uh, šajā zālē runājot, ka vēlos, lai Eiropa atbalstītu tādu politiku, kuras mērķis ir samazināt vides piesārņojumu. Tādēļ lepojos ar to, ka mēs esam globāli līderi, ka mēs pildām savus solījumus un saistības Un domājot par Parīzes konferenci, jāsaka, ka šis ir viens no tiem dokumentiem, kurš apliecina uh, mūsu uh, centienus attiecībā uz uh, emisiju samazināšanu. Un mums ir jāstrādā mūsu vēlētāju labā mums ir jāizvērtē īsti, skaidri, saprotami mērķi, jānosaka konkrēti termiņi un jāaicina gan rūpniecība, gan vēlētāji rīkoties. Paldies, Kelīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs balsoja tāpat kā mana politiskā grupa. Mana kolēģe Harkina deva ļoti labu pārskatu par šo balsojumu, par pirmās paudzes biodegvielu, par otrās paudzes biodegvielas plašāku izmantošanu, par iloku faktoru. Protams, mums ir jāstrādā pie moderno biodegvielu attīstības un mūsu komisāra Kaņetes. Uh, ideja par uh, enerģētikas savienību ir būtiska, un tajā svarīgs elements ir bioloģiskā degviela, un mums ir jārada uh, juridiskā noteiktība, lai varētu plānot ekonomisko attīstību arī nākotnē un gūt panākumus. Paldies, saka priekšsēdētājs pārējām pie balsojuma skaidrojuma par Margaretas Aukenes ziņojumu par vieglās plastmašas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu. Vārds Pospišilkungam. Es nevarēju izšķirties, kā balsot par šo ziņojumu, jo uh, šīs jautājums bija tāds, vai jārisina problēma Eiropas Savienības līmenī vai dalību valstu līmenī. Un tomēr izvirzītais mērķis ir atbalstāms, tādēļ arī nolēmu balsot par jo šīs risinājums balību, dalību valstīm ir labvēlīgs, tās pašas varēs izlēmt par to, kādus pasākumus veikt, lai samazinātu plasmasas maisiņu izmantošanu. Un tas ir ievērojami labāk salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, kur bija paredzēts, ka dalību valstīm obligāti jānosaka samaks par maisiņu iegādi. Manuprāt, šādas prasības mēs nevaram uzspiest dalību valstīm, vienkārši ir jānorāda, kādi mērķi jāsasniedz un dalību valstis pašas var izvēlēties, kā to izdarīt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Bogoviču kungam. Paldies, es atbalstīju šo ziņojumu par plasmas maisiņu izmantošanas samazināšanu, jo uh, šo, šie maisiņi tiek izmantoti ļoti lielā apjomā Eiropas Savienībā un rada nopietnu vides piesārņojumu. Ir uh, arī uh, svarīgi, ka dalība valsts saskaņā ar subsidiaritātes principu var izlēmt, kā uh, panākt izvirzītos mērķus šie mm, gadi ir 2019, 2021, 2025, līdz kuriem jāiz, eh, jāsasniedz izvirzītie mērķi, un ja tas netiks panākts, tad dalību, eh, pret dalību valstīm būs jāvirz prasības rīkoties aktīvāk. Paldies, tagad vārds Neko kungam vārds. Paldies, es atbalstīju šo direktīvas priekšlikumu, jo es uzskatu, ka ļoti būtiski ir aizsargāt vidi, lai rūpētos par uh, cilvēku veselību. Plastmasas maisiņi nodara lielu kaitējumu videi. Un tā tomēr uh, neuzskatu, ka būtu pareizi noteikt papildu cenas un soda naudas, jo mēs dzīvojam krīzes uh, laikos. Tā uh, pavirši skatoties, šie pasākumi var šķist pozitīvi, bet palūkojoties uh, dziļāk, nevar ignorēt arī to, kā tie ietekmēs pirktspēju un nevar izvirzīt pārāk uh, stingras prasības, kas ir nereālas. Ja mēs pārtrauksim izmantot plasmasmas maisiņus, tad cietēji būs arī uh, šajā nozarē strādājošie. Paldies, tagad vārds Harkins kundzei. Šodien man bija prieks par to, ka šobrīd parlamentā mēs uzklausām pilsoņu bažas. Saskaņā ar Eiropa barometru pētījumiem 92% pilsoņu pauza bažas par plasmas maisiņu pārāk uh, plašu izmantošanu. Un mums izdevās īrijā panākt 90% samazinājumu, ieviešot maksu par uh, plastmasas maisiņiem. Tagad katrs maisiņš maksā 22 uh, eiro centus, tos vairs neizsniedz par brīvu. Un uh, patiesībā uh, šie rezultāti ir noveduši pie tā, ka mm, klienti tagad plasmas maisiņus izmanto vairāk kārt. Uh, Eh, pieņemtais lēmums ir pietiekami elastīgs un dod izvēlu dalību valstīm vai nu noteikt uh, ierobežojums plasmas maisiņu izmantošanai vai uzlabot kompostēšanas iespējas. Tagad, paldies, tagad vārds Pētīrs kundzei. Šis ir pēdējais uh, solis uz direktīvas pieņemšanu. Vieglie plastmasas maisiņi parasti nonāk vidē vai jūrā, un šo maisiņu izmantošana Eiropas Savienībā rada apdraudējumu videi, to izmantošana nav ilgspējīga kompromisa priekšlikums, kas ir iekļauts šajā direktīvā, ņem vērā mūsu uh, iedzīvotāju paradumus no vienas puses un no otras puses to, ka vidi vairs nedrīkst tā piesārņot. Un tādēļ ir arī uh, paredzētas uh, izmaiņas uh, definīcijā par ļoti viegliem plasmas maisiņiem nosakot sieniņu biezumu 15 mikronu. Eh, un ir tagad dalību valstīm jāsamazina maisiņu izmantošana, bet tām ir iespēja izlemt, kā to izdarīt. Vārds eh, Pētirkungam. Priekšsēdētājs Tas panšē šāgu digenu. Ēlīkungam vārds. Tātad es balsoju tāpat kā mana grupa, un mēs saprotam, ka problēma ir samilzusi, ka tā ir jārisina. Ļoti labi, ka ir izvirzīti reāli mērķi, un tos tiešām var sasniegt. Ja ir jāmaksā par kaut ko, tad cilvēki uh, novērtē šo mantu un uh, uh Par to liecina pieredze Dānijā un Īrijā, kur ir ļoti ievērojami samazinājies plasmas maisiņu patēriņš. Manā valstī 2002. gadā šī cena tika noteikti plasmas maisiņiem, toreiz tie bija 15 centi, tagad tie ir 22. Uh, no, un izdevās uh, šo maisiņu izmantošanu samazināt par vairāk nekā 80%. Uh, tagad vārds Maletič kundzei. Paldies! Es atbalstīju grozījumus šajā tiesību akta projektā, jo uh, tie ņem uh, vērā Horvātijas mazo ražotāju situāciju. Mēs Eh, arī šeit eh, runājām par ļoti plāniem plasmasas maisiņiem. Uh, Um, protams, nevar neviens noliegt, ka šie plasmas maisiņi piesārņo vidi. Labākais risinājums būtu tos um, nodot otraizējai pārstrādē. Diemžēl šis priekšlikums netika atbalstīts. Tagadējais uh, dokuments ir kompromisa risinājums, un dalību valstis var vai nu ierobežot maisiņu patēriņu uz vienu cilvēku, vai arī noteikt maksu par uh, plasmas maisiņiem no 2018. gada, bet um, uh, ir pieļauta ļoti plānu plasmas maisiņu izmantošana līdz 15 mikro, mikronu biezumam, un es atbalstīju šo priekšlikumu. Es paldies, šeit būs kundz vienu minūti. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji, uh, ka devāt man iespēju izteikties. Es vēlos paskaidrot kāpēc es nebalsoju par šīs direktīvas pārskatīšanu. Šī direktīva attiec tikai uz eh, konkrētu detaļu vieglās plasmas iepirkuma maisiņiem, kas eh, ietekmē vidi. Vieglās plasmasas iepirkuma maiņi, eh, kur biezums ir no 15 līdz, 15 līdz 50 mikroniem. Tad šī direktīva neliek dalībvalstīm kaut ko darīt. Tā vienkārši piedāvā dalībvalstīm izvēlēties, kādā veidā tās samazinās šo plasmas iepirkumu maisiņu patēriņu. Vai tiks, piemēram, pieprasīta maksa par tiem. Ir arī svarīgi norādīt uz to, ka kompostu maisiņi tādi, kas sadalās Kompostējie maisiņi ir īpaši jāmarķē. Drīzāk būtu jāpievērš e, uzmanība tam, e, tam ar ko dalībvalsts netiek galā. Paldies! Tagad e, basam skaidrojumi jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas šim ieteikumu, šim dokumentam. Harkins kundze. Paldies, priekšstādāji. Šis ir labs priekšlikums un Eiropas Savienība šai ziņā ir līderi. Mūsu uzdevums ir nodrošināt godīgs noteikums visiem. 4% no visiem. Uh, visām ogleka dioksīda emisijām nāk no jūras transporta. Un e, tā kā šis sektors pieaug, gaidāms arī, ka šis īpatsvars pieaugs. Jūras transports ir vienīgā joma, uz kur neatiec regulējumu un vienošanās par ogleka dioksīda emisijām. Tāpēc ir pienācis laiks rīkoties. Jā, mums nepieciešams pārnacionāls ietvars. Tas ir mūsu mērķis, taču mums jāspēr pirmais solis, un tas ir pirmais solis visiem kuģiem, kas ienāk ēs ostās, būs jau, jānovēro un jāziņo par uh, dioksīda emisijām, ogles dioksīda emisijām visiem ceļojumiem no ēs ostām un uz ēs ostām. Tad šie rādījumi būt, būs jāziņo. Būs arī jānorāda dati par uh, kuģu energoefektivitāti. Svarīgi, lai šo priekšlikumu varētu īstenot bez eh, pārliek lieliem izdevumiem. Paldies, Kelīkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts, ka šī rekomendācija tika pieņemta un Tagad mēs kaut ko vairāk zināsim par jūras transporta izraisītajām oglekļa dioksīda emisijām. Un ir labi, ka mēs šādi varam rīkoties jau tagad, jo, kā jau tika pieminēts šorīt, man bija iespēja arī izteikties debatēs līdz pat 4% no oglekļa dioksīda emisijām. Emisijām nāk no kuģiem, un mums kaut kas ir šai ziņā jādara. Nākotnē mēs varēsim novērot kuģus, kas ienāk ejas ostās Un no tā brīža mēs varēsim sagatavot politiku starptautiskā līmenī. Un tā palīdzēs mazināt šo problēmu globāli. Tas uzskatāms par soli uz priekšu, manā skatījumā, un tas nodrošina to, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienība var strādāt savu pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad pārējām pie Valesa ziņojumu došu vārdu Harkins kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka Valesa ziņojums par daudzgadu plānu uh, Mēnces reņģis un brētlīņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, ir solis uz priekšu. Iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlaments bija atbildīgs par eh, kurniecības un kopējās zivsaimniecības politiku, un es augstu vērtēju man kolēģi Krista Deivisa paveikto, viņš šoreiz nav deputāts, viņš ievēram uzlaboja šo jomu. Tagad es uzskatu, mūsu loma šajā parlamentā ir nodrošināt mūsu reformu veiksmīgi īstenošanu. Esmu īpaši priecīgi par to, ka tika pieņemts mans grozījums, lai tik ņemt vērā jaunākie zinātnes pētījumi. Un, un arī zivju um, mīrstība tiek ņemta vērā, ka tai jābūt nulles līmenī uh, ilgspējīgas nozvejas maksimālā rādītāja gadījumā. Un arī tiks eh, samazināta eh, nejauša eh, jūras dzīvnieku un putnu notveršana. Paldies, Petiers Kundze, uz vienu minūti. Paldies! direktīva saskaņā ar likumu pieprasa, lai dalībvalstis saskaņo savas politikas, lai ilgspējīgi pārvaldību, pa pārvaldītu jūras vidi uh, sugu pārvaldība ir svarīga, lai nodrošinātu agru sistēmu aizsardzību. Līdz šim, līdz šim nozveja ir uh, lielāka nekā zīve spēja attīstīties, atjaunot savus krājumus. Un mums taču ir mērķis līdz 2020. gadam sasniegt labus vides uh, noteikumus. Un šis svarīgais eh, ekonomikas sektors nodrošina mūsu dzīvi nākotni. Mums par to jārūpējas. Paldies pārējiem pie Alēna Kadeka ziņojuma par izkraušanas pienākumu. Bogovičs kungs, vienu minūti. Podparosam to poručīlo, ki. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo ziņojumu. Es balsoju par to, jo Eh, tas eh, atvieglo noteikums attiecībā uz izkraušanas pienākumu zvejniekiem. Šis izkraušanas pienākums būs spēkā līdz šī gada beigām. Praktiskā pieredze ir pierādījusi, ka patreiz ir ļoti grūti īstenot šo direktīvu un tās normas, tādēļ es piekrītu ierosinājumam, ka mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, izstrādājot eh, arvien jaunu regulējumu un vajadzētu uzklausīt pašus zvejniekus. Piemēram, Slovenijā tiek izkrauts tikai pāris simts tonu zīvju katru gadu. Normas uh, nozīmē milzīgu administratīvo slogu mūsu zvejniekiem, un tie arī traucē turismam. Paldies! Tālāk pārējām pie Libatskas uh, ziņojumu par Boloņas procesa īstenošanu. Šodovs kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka man ir iespēja paust savu viedokli par šo ziņojumu, ko šodien atbalstīja lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu un kur tiek runāts par boleņas procesa īstenošanas tālākiem pasākumiem. Šo ziņojumu sagatavoja mūsu kolēģi Kristīna Libācka, un es gribētu sirsnīgi viņai pateikties par ļoti visaptverošo un kvalitatīvo ziņojumu, kā arī par labo sadarbību. Diemžēl plenāra sesijā mēs nevarējām to pienācīgi apspriest, un es gribēju uzsvērt, ka šis ziņojums galvenokārt runā par tālākām finansēšanas iespējām Eiropas Savienībā, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti, um, Eiropas augstākās izglītības um, ērā. Un šis jautājums um, tika, uh, tiks skatīts arī starp um, valdību konferencē, kas notiks Erevānā šī gada maijā, un līdz ar to šo balsojumu varētu uzskatīt par mandātu konferencei. Paldies! Balco kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms 15 gadiem eh, reformu reformas, eh, Boloņas reforma process eh, tika iesākts, un mēs no šī ziņojuma gaidījām, ka tajā parādīsies arī um, eh, sekmju, veiksmes stāsti, kas neizdevās, kādi trūkumi vēl jānovērš, bet tas nav tomēr izdevies, un šis ziņojums nav parādījis, kā uzlabot konkurētspēju. spēju un svarīga bija nodrošināt, lai eh, svarīgi bija arī atzīt, ka šajā reforma procesā tika iznīcināts sekmīgais duālās izglītības modelis augstskolās. Un ir jāraugās, kā um, uzlabot boloņas procesu. Šeit ar mārketingu nepietiek. Paldies! Mulțumim! Paldies Balčo kungam. Tālāk Mārijas kungs vienu minūtu lūdzu. Es balsoju pret Boloņas procesa īstenošanu, tāpēc, ka doma bija mazināt uh, augstākās izglītības uh, sociālo raksturu Eiropas Savienībā un, šitā, un Grieķijā. Pavērās durvis uh, privātām augstskolām, bet nepārprotami visiem nepieciešamā augstākā izglītība tagad vairs nav tik viegli pieejama. Grieķijā ir jāmaksā studiju maksa, un eh, studentu piekļuva studijām ir samazinājusi 7,5% un 200 tūkstoši jauno zinātnieku, tātad 2% no uh, Grieķijas uh, darbspējīgajiem cilvēkiem devās prom uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un uh, arī trojkas darbība kopā ar Boloņas procesu vienkārši to visu virzīja uz tirzniecības pieeju. Paldies, Maletiča kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Galvenais vēstījums šajā ziņojumā ir par to, ka mums ir nepieciešams reformēt Boloņas procesu un jāizstrādā jauna izglītības sistēma. Boloņas process iesākās 1999. gadā un patreiz tas tiek īstenot 47 valstīs kas savukārt veido Eiropas augstākās izglītības telpu. Mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti kas tālāk nodrošina to, ka tiek uh, savstarpēji, notiek savstarpēji studentu apmaiņa, kā arī tiek uh, savstarpēji atzīts iegūtās kvalifikācijas. Ja paraugāmies uz 15 gadu uh, Boloņas procesa pieredzi, tad mēs redzām, ka augstākā izglītība ir tagad labāk organizēta un ir iespējams vieglāk salīdzināt augstākās izglītības grādus starp dalību valstīm. Tomēr ir zinām trūkumi, tas ir pietrūkst sasaistas ar darba tirgu. Paldies! Paldies! Zverkungs, viena minūte lūdzu. Ne, es atvainojos, Zaborskas kundze lūdzu. Es... Paldies, priekšsēdētāji! Augstākās izglītības sasniegumu kvalitātes salīdzināšanas nepilnības eh, rada mm, šķēršļus eh, jauniešiem tālāk attīstīties, izmantot savu potenciālu. Kopā ar referenti es gribētu uzsvērt saiknes ar Boloņas eh, procesu, atbalstu pētniecībai un Erasmus Plus programmu. Es atbalstu šo ziņojumu. Tas, ka starp um, jaunajiem cilvēkiem, kas um, beiguši universitātes un ieguvuši diplomu, ir ļoti daudz bezdarbnieku, nenozīmē, ka mums ir jāpārtrauc atbalstīt studējošos. Ir īpaši humanitāro zinātņu studentiem ir grūti um, iegūt darbu, un, bet jāatcerās, ka tehnoloģijas nevienmēr mūs izglābs. Es domāju, ka ir jāatrod pareizais līdzsvars starp šīm divām pusēm. Paldies! Paldies, Zvērkungs, tagad vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties vispirms referentei par izcilo ziņojumu un Boloņas procesa progresu. Paldies Libatskas kundzei. Gribu pateikties Libatskas kundzei arī par pieeju šī ziņojuma sagatavošanā. Ēnu referenti varēja būtiski eh, dot savu pienesumu šī ziņojuma sagatavošanā, bet es gribētu pateikt vēl dažus vārdus par pašu baloņas procesu. Mūsu diskusijas sākumā mēs jau par to daudz runājām, bet es domāju, ka tas ir jāturpina, jo Boloņas process ir viena no svarīgākajām reformām, kas ir attīstījusies un izplatusies ārpus Eiropas Savienības robežām. Ja mēs tādā pašā veidā turpināsim, tad es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim pārvarēt plaisu starp to, ko universitātes ražo šodien un kādi ir darba tirgus vajadzības eh, šodien. Uh, Paldies, Forenzas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo, eh, pret šo uh, Libatskas kundzes ziņojumu, jo man šķiet, ka 15 gadus pēc tam, kad Boloņas process ir sācies, mums vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt esošo situāciju. Šajā ziņojumā ir būtisks trūkums. Mēs redzām, ka ir uh, notikušas arī ļoti daudzas tādas uh, nepilnīgas uh, reformas, Bet, piemēram, Itālijā mums ir Tremonti un Džemīnī reformas, citur ir savādākas reformas, bet, piemēram, es pārsus no tā, cik ļoti nedroši ir atbalsts pētniecībai, zinātniskajai izpētēji. Es domāju, mums ir vajadzīga loģiska sadarbība, ir jānodrošina tiesības studēt un ir jānodrošina tiesības veikt eh, pētījums universitātēs. Paldies, tālāk pārējām pie pie uh, Bogdana Bruno un Ventas ziņojumu par Eiropas kino digitālajā laikmetā. Šrodavs kundz, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments apstiprināja šo ziņojumu par Eiropas kino digitālajā laikmetā, jo Kinofilms ir ne tikai kultūra vēsturiskais mantojums, bet arī tas ir ekonomiskais kapitāls. Man ir prieks, ka Eiropas parlaments atbalsta arī neatkarīgo kino un Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs apgūstām uh, šīs zināšanas un, un, un šo uh, mantojumu. Es atbalstu Eiropas uh, kinofóruma fondu, jo tā m, mm, radītāji rūpējas par kinoindustrijas nākotni. Un visbeidzot, šis ziņojums pauž atbalstu Luks kino balvai kas ir ieguvusi ar vien lielāku prestižu pēdējā laikā. Paldies, Marijas kungs, vienu minūtu lūdzu. Ziņās par Eiropas kino digitālo laikmetu ataino to, ka kino ir kultūras aspekts, kas arī sniedz ieguldījumu Eiropas ekonomikā, un arī veicina kultūras tradīcijas turpināšanos Eiropā. Kaut arī Eiropas kino ir viens no lielākajiem kino globālā līmenī un arī nodrošina daudzveidību Eiropā, patiesībā šis tirgus ir sādrumstalots, tāpēc ir jānosaka, eh, ka ir iespējama veiksmīgāka sadarbība un pieejamība, kas mm, nepieciešami mm, mm, ir arī saistīta ar uh, skatītāju tuvākām saiknēm. Protams, nepieciešams arī plašāks finansējums. Mums ir jānodrošina mazo kino eh, izdzīvošanu mm, provinces pilsētās, un arī Grieķijā ir nepieciešams finansējums vasaras kinozālēm, kas ir īpaši svarīgas manai dzimtenē. Paldies, Nekaukungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kino industrija Eiropas, Eiropā saskars ar daudziem izaicinājumiem. Ir nepieciešams nodrošināt Eiropas filmu veiksmīgāku eh, izplatīšanu, reklāmu. Ir 50% no eh, filmu budžeta tiek atvēlēti tieši, eh, tieši reklāmām ASV kino industrijā, bet Eiropā tas ir tikai 1%, tāpēc ir nepieciešams plasāk, plašāks finansējums filmām, lai nodrošinātu digitalizāciju, eh, kino mantojuma izplatīšanai un arī kino arhīvu veidošanai. Turklāt ir jāveicina eh, kino apzināšana vēl eh, jauniešu vidū, lai viņi kino skatīt kultūras gaismā. Paldies. Maletič kungs, vien, eh, kundze, vien minūte. Paldies. Ziņojumi 2014. gadam liecina par to, ka ASV kino uh, filmu skaits ir divreiz lielāks nekā Eiropas kino filmas, filmu, filmas. Tāpēc ir jāstiprina Eiropas kino industrija un jāizstrādā augsts kvalitātes finanšu instrumenti. Mums jau ir līdzīga problēma. Uh, eh, 1,5 miljonu eiro apjomā radošā Eiropa 2014. līdz 2020. gadam visai ES kino industrijai un kultūras eh, nozarei kopumā Eiropas Savienības līmenī. Ir vēl uh, apakšprogramma, mediju finansējums, uh, kino izvedē un arī veicināšana ārpus eh, nacionālajām robežām. Un te ir līdzfinansējums tūkstošu filmām gadā, un es esmu priecīgi, ka Horvātijas eh, kino ļaudis izmantoja šo iespēju, lai iztenot savus projektus. Es atbalšot ziņojumu, jo tas paredz izveidot tiesiskus noteikumus, lai varētu veicināt Eiropas kino industriju. Paldies! Paldies! Tagad pārējām pie Kestinga ziņojuma jauna ēs meža stratēģija. Bogavičs kungs, viena minūte. Čestitam kolegici Elizabet Kerst. Es vēlos apsveikt Kestingers kundzi ar šo lielisko ziņojumu un par to, ka šis ziņojums tika pieņems. Es balsoju par to. Meža saimniecības un meži ir ļoti svarīgi, īpaši tajās dalībvalstīs, kur ir plaša meža teritorija Slovenijā. Ir ļoti daudz mežu, tā ir uh, trešā uh, valsts, kurā ir visvairāk mežu Eiropas saimnībā. Divas trešdaļas no mūsu ter teritorijas klāja meži un e, mežsaimniecība un e, kokmateriāla pārstrāde ir ļoti svarīgs ekonomikas sektors gan Slovenijā, gan vispār plašāk Eiropā. Turklāt mēs e, iekļaujam arī vides aizsardzību un meža pārstrādes industriju aizsardzību. Protams, uh, koku materiāli tiek izmantot arī celtniecībā un daudzos citos sektoros. Pospišilkums vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Sākotnē es vēlējos atbalstīt šo stratēģiju, taču beig beigās es tā nerīkojos, es atturējos balsojumā. Tāpēc, ka daži grozījumi tika apstiprināti eh, Envi komitejā saskaņā ar manu viedokli un Čehijas ekspertu viedokli viņi par svarīgāku uzskatu izskata vides aspektu meža aizsardzībā un ne tik daudz meža īpašnieku interesi. Viņiem ir iespējams uh, izmantot mežu savai iztikai, bet es neatbalstīju šādu pieeju un šo ziņojumu. Čehija bija mežu privātu īpašnieku asociācija un es ar viņiem sazinājos un apspriedos. Mums jāatrod kompromiss starp mežu aizsardzību un meža īpašnieku interesēm. Tikai sabalansētas intereses var nodrošināt ilgspējīgi un strateģisku mežu attīstību. Paldies! Pikula kungs, vienu minūti. Paldies! Kaut arī nav uh, viennozīmīgi vērtējuma, Uh, šī meža stratēģija, tomēr tas ir inteliģents veids, kā to īstenot. Upravo primjeri iz Hrvatske pokazuju kako je krađa šume, devastacija Tonino, puteva građanih Tonino, just a minute. Yes. We do not have... Mirklīti lūdzu, saka priekšsēdētājs, nav pieejams tulkojums angļu valodā. Da? Kad, I, I think you know now we've got it. So you continue from where I stopped you. Can I start again? Yes. Es domāju, tagad jūs varat uh, runāt. Vai varu atsākt, jautā Pikls kungs. Jā, lūdzu, lūdzu. Kaut arī Eiropas uh, Savienība nav atbildīga par mežsaimniecības attīstību, tomēr uh, nacionāla līmenī tomēr arī tās ieguldījums var būt uh, ievērojams. Ir ilgspējīgi jāizmanto mežu sniegtās iespējas un stratēģija ir jāpievērš uzmanību mežu aizsardzībai. Horvātijas eh, dati liecina par to, ka mežu izsaimniekošana ir neskaidru kompetenci sadalījuma rezultāts. Ir arī novecojuši kadastrālie plāni un tā tālāk, un tikmēr īstenās saimniekošana pārņem vadību agrāk mēdzām teikt, ka neredzam kokus aiz meža. Tagad sakām, ka neredzām uh, ekonomisko aspektu ārpus eh, meža, eh, meža ietveros. Meži taču nodro, nodrošina klimata stabilitāti, bioloģisko daudzveidību. Diemžēl daudz vieglāk ir izveidot tūkstnesi nekā mežu. Paldies, Marijas kungs, lūdzu. Vienu minūti. Eiropas Savienības meža stratēģija ir jāpievērš uzmanība ilgspējīgai mežu pārvaldībai ar mērķi aizsargāt vidi, īpaši krīzes posmā, kuru uh, raksturo klimata pārmaiņu. Šai ziņā ir jāsamazina meža ugunsgrāku, ugunsgrāku draudi, īpaši vasaras periodā. Tāpēc Eiropas Savienībai ir finansiāli jāatbalsta Grieķija un citi Eiropas, citas Eiropas Savienības valstis, lai tās varētu vērsties pret meža ugunsgrākiem. Un meži un meža pārvaldība ne tikai nodrošina labu dzīves kvalitāti, bet arī veicina ekonomikas attīstību un arī veido pievienoto vērtību. Taču mežu ekonomiska izmantošana paturot prātā ilgspējību, ir nodrošināma tikai tā, ka jābūt ilgspējīgam plānam uz vairākiem gadiem kas nodrošinātu mežu atjaunošanos. Un, kad tāds šai ziņojumā nav paredzēts, tāpēc arī balsojumā es atturējos. Nekova kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji kungs. Fonds, kas ir paredzēts mežiem, ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka meži mums palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību bioloģiskā daudzveidība mums ir svarīga, lai mēs arī varētu uh, ražot pārtiku un kosmētikas līdzekļus. Tāpēc viss, kas saistīts ar mežiem, ir eh, attiec uz daudzām jomām. Ja mēs mazināsim mežu apjomu, tad arī cilvēki dosies prom, piemēram, no kalnu reģioniem. Tāpēc es aicinu Eiropas Savienību un dalībvalstis izstrādāt stratēģiju šī svarīgā potenciāla saglabāšanai. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai ir jāizstrādā Eiropas stratēģija ārstniecības augiem, jo tikai šādā veidā mēs varam izmantot uh, visu potenciālu. Paldies! Petirs kundze, vien minūte. Paldies! Ir svarīgi saglabāt mežu ilgspējību, jo ir jāsaglabā viņa ekonomiskais potenciāls un kvalitāte nākošajām paudzēm. Meži veicina zaļo ekonomiku, tie ir arī zaļās enerģijas avots. Tie arī sniedz ievērojumu ieguldījumu klimata pārmaiņu apkarošanā, un kaut arī šie aspekti mums ir zināmi, meži tomēr netiek pietiekoši augsti vērtēti. Meži ir, ir labākais bioloģiskās daudzveidības krājums, un tie arī uzlabo mūsu vidi un beig beigās mūsu veselību. Horvācija ir, Horvātija ir sena tradīcija labā mežu pārvaldībā, un mēs vēlamies, lai šie augstās kvalitātes pasak, pasākumi būtu nacionālās likumdošanas pārziņā. To arī pārāda šis ziņojums un pateicos Kestingeras kundzei, ka viņa šo ierosinājumi ir iestrādājis savā stratēģijā. Paldies, Maletičs kundze, vienu minūti. Mežsaimniecības nozara Eiropā nodarbina vairāk par 3,5 miljoniem cilvēku. No ekonomiskā un sociālā viedokļa ir ļoti svarīgi veicināt pētniecību šai nozarei. Svarīgi ir pārvaldīt mežus ilgspējīgi un veicināt to ilgspējīgo lomu koksnes biomasa un tās paplašināts lietojums ļauj mežus izmantot vēl jo atbildīgāk. Šis ziņojums norāda uz to, cik svarīgs ir mežsēmniecības sektors Eiropas Savienībai. Pateicoties e, zinātniskajiem pētījumiem un ekspertīzei, Horvātija pamatoties mūsu ilgstošo tradīciju. Horvātija arī ir sniegusi savu ieguldījumu, lai veicinātu šo nozari kā darba vietu veidotāju. Paldies, tāds ir mūsu ieguldījums un mērķis. Liels paldies! Un šī sēdes daļa ir noslēgusies un atsāksies pulksten 15. Paldies!